Cienījamie kolēģi, atsāksim plenārsēdi. Man ir virkne paziņojuma. Vakardienas eh, plenārsēdes protokols ir pieejams vai kādam ir komentāri? Acīm redzot, nē. Tad tas ir pieņemts.